So, liebe Kolleginnen un Kollegen, sehr geehrte Damen un Herren. Dārgie kolēģi, dārgās kolēģis, dāmas un kungi, lūdzu, ieņemiet savas vietas, lai mēs varētu sākt darbu. Gribēju sirsnīgi pirms sveikt delegāciju no Itālijas. Tas ir Vittorio Prodi mazdēls. Divi no mazdēliem sēž trešajā rindā. Jā. Yeah. Ļoti jauki viņi varēs paskatīties, kā strādā viņu vecais tēvs, viens no čaklākajiem mūsu grupas deputātiem. Jūs noteikti varat ar savu vecotāju lepoties. Pie mums ir ieradies kāds īpašs viesis, veselības ministrs, Lietuvas veselības ministrs. Vitenis Pavilas Andriju Kaitis. Man ir ļoti liels prieks, ka varam šodien uh, ar jums runāt par uh, Uh, jūsu darba programmu un, protams, visas Lietuvas prezidentūras darba programmu. Es zinu, ka Eiropas parlaments tieši uh, jūsu dzīvē spēlē lielu lomu, ņemot vērā jūsu ģimenes saiknes. Uh, bet jāsaka, ka arī eh, runājot par veselības politiku, mūsu rokas ir darba pilnas, ir vairāki dokumenti, pie kuriem strādājam. Redz, ka zālē sēž eh, Dagmāra Rota Brērenta, viņa gatavoja ziņojumu par medicīnas iekārtām. Uh, Noteikti viņa tam pieskarsies, uh, uzdodot jautājumus, un, protams, ir vēl virkne citu jautājumu, par kuriem apspriesties ar jums. Uh, ilgi neizplūdīšu tagad ievadvārdos, uh, gribēju jūs sirsnīgi sveikt mūsu komitejā, dot jums vārdu. Bija pie mums ieradies lauksaimniecības ministrs, un tagad vārds ir jums, veselības ministram. Dėkoju gerbiamas komiteto pirmininkė, gerbiami Europos parlamento. Paldies, komitejas priekšsēdētāja kungs. Eiropas parlamenta deputāti, komitejas, locekļi, godātie draugi, dārgie kolēģi. Man, protams, ir ļoti liela atbildība šodien jūs iepazīstināt ar Lietuvas prezidentūras paredzēto programmu veselības aprūpas jomā. Pirms, dažiem, gad, pirms dažām dienām man bija tas gods eh, pie mums sveikt eh, neformālā eh, kārtībā veselības ministrs no visas ES Mēs diskutējam par ļoti svarīgiem veselības jautājumiem, piemēram, eh, veselības aprūpas sistēmu, eh, ilgtspēja, eh, garīgā veselība vecumdienās un tabakas patēriņš jauniešu vidū. Jāsaka, ka tas ir sasniegts jau daudz īrijas prezidentūras laikā. Dalību valstis eh, ļoti centīgi strādāja pie tabakas direktīvas un jāsaka, ka tas ir tāds ļoti uh, vērtīgs, pamatīgs atspērienu punkts, un arī uh, dalību valstis izteica politisko gribu sadarboties ar Eiropas parlamentu, tāpat kā agrāk uh, Lietuvas prezidentūras laikā, un, protams, īpaši daudz laika veltīt arī uh, veselības jautājumiem. Visas ES dalību valstis cer, ka uh, Lietuvas prezidentūras laikā iznāks um, panākt uh, daudz progresa arī citās jomās, ne tikai tabaks jomā, piemēram, uh, medicīnas aprūpes uh, un uh, arī Eiropas uh, zāļu drošības aģentūras darba kontekstā. ES veselības ministru padomē tiks runāts arī par klīniskiem izmeklējumiem. Vajadzētu uh, panākt, protams, arī ātrāku šo dosie izskatīšanu. Uh, Šodien es uzstājos jūsu komitejā un es jūtu tādu labvēlīgu uh, padomes enerģiju un arī uh, tādu labu darbīgu atmosfēru un arī um, vēl citas prioritātes. Un tagad turpināšu angļu valodā. Es gribētu nedaudz parādīt. Um, emocijas no savas puses. Un kāpēc? Es domāju, ka eh, jūs eh, savu sasaukumu laikā redzat jau devīto prezidentūru. Jūs zinat situāciju un arī to sarežģītību, kas ir saistīta ar veselības jomas likumdošanu Un tā noteikti nav pirmā reize, kad dzirdat, ka kāds saka, mūsu mērķi var sasniegt tikai un vienīgi sadarbojoties ar Eiropas parlamentu. Bet šī ir frāze, kas pierādījusies reālajā dzīvē, tāpat kā Lietuvas prezidentūras gadījumā, kas ir pirmā Baltijas valsts, kur uzņēmusies šo svarīgos pienākumus. Kā es teicu, šī šī frāze ir pierādījusies dzīvē gan Lietuvā, gan Latvijā, gan Igaunijā. Es dzimu un uzaugu Staļina gulagos. Es iz, nāku no Lietuvas disidentu kustības, un es zinu, ko man un maniem biedriem nozīmē Eiropas parlamenta 13. janvāra rezolūcija, kas tika pieņemta 1983. gadā situāciju Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, kur tika pausts atbalsts šo valstu brīvības atgūšanai. Uh, Eiropas parlaments ir konkrēti reaģējis uz 45 Baltijas valstu disidentu vēstuli demokrātiskai pasaulē, aicinot rast meklēju uh, risinājumu Ribbentopa-Molotovā paktam. 1983. gadā 13. janvārī tieši tika izpaudās e, šī uh, vārdu nozīme. Uh, visi cilvēki ir brāļi, kas ir iest, tas ir teksts arī no Eiropas Savienības himnas, un tādēļ es gribētu jums uzdāvināt šo grāmatu un pateikties jums visiem, kā Eiropas parlamentam kopumā. Es gribētu jums pateikties un cerēt, ka šī frāze tikai sadarbībā ar Eiropas parlamentu saglabā šo savu dziļo jēgu dinamiskajā un pozitīvajā perspektīvā. Mana praksa kā vienam no tiem, kas uh, parakstīja Lietuvas neatkarības paktu un mans kolēģis uh, šeit Palecki kungs arī ir uh, Tas vēlreiz pierāda to, ka Eiropas parlaments ir unikāla institūcija. To ievēl visi eiropieši, un Eiropas parlaments pārstāv visus eiropiešus. Un liktenis ir lēms man kļūt par Eiropas konvencijas dalībnieku, kas strādāja pie Eiropas Savienības konstitūcijas, un Eiropas parlaments ir devis mums visiem iespēju strādāt šeit, šajā ēkā, un justies tajā pat laikā kā mājās. Eiropas parlamenta deputāti savā konvencijā drosmīgi ir aizstāvējuši principu vairāk demokrātijas, vairāk Eiropas. Un viņi ir veltījuši visus savus pūles tām, lai Eiropā būtu konsolidēta Eiropas konstitūcija un iedarbīga mehānismi, kas ļautu atrisināt vissaržģītākos jautājumus, ieskaitot tos, kas attiecās uz veselības aprūpas jomu augstākais iespējamais veselības indikātors. Šādu frāzi ir iestrādāta Lisabonas līgumā, un tas tika paņemts no līguma projekta, ar ko tika likt pamati Eiropas Savienības konstitūcijai. Un es zinu, cik svarīgi ir strādāt mums kopā kā partneriem, lai sasniegtu kopīgus mērķus. Sasniegumu kopā ar īrijas prezidentu daudzgadu finanšu ietver kontekstā KLP, zivsēmniecības eh, politika, Life Plus, Erasmus Plus, Horizon 2020. Tās ir programmas, kas ļauj mums strādāt kopā, lai uzturētu šo pozitīvo un dinamisko progresu. Lai Eiropas parlaments līdz nākamajām vēlēšanām 2014. gada maijā varētu īstenot savu piecgadas plānu, kas ir vērsts uz Eiropas Savienības pilsoņu labklājību. Tādējādi viņi iedvesmos Eiropiešus aktīvi piedalīties nākamajās Eiropas parlamentu vēlēšanās. Un nu, turpināšu lietuviski. Prioritetas sveikātos politikos rītījā. Paldies! Lietuvas prezidentūras veselības aprūpas nozares galvenās prioritātes ir padomes secinājumu pieņemšana un apstiprināšana. Tie ir secinājumi, kas veltīti efektīvām veselības aprūpas sistēmām. Bet mums uh, vajadzētu šo terminu uztvert daudz plašāk, gan politiskā, gan ekonomiskā, gan sociālā kontekstā. Nevajadzētu tos uztvert tikai kā veselības aprūpas pakalpojumus cilvēku veselība ir eh, svarīgs ekonomikas tautsaimniecības izaugsmas dzinulis, un tādēļ vajadzētu veselības aprūpē pievērst vairāk uzmanības dalību valsts nacionālajās reformu programmās un arī Eiropas semestrī. Nav nu, jērdvi. Tādēļ veselības aprūpas sektoram ir nepieciešams eh, finansiālais un cita veida atbalsts. Jāsaka, ka šīs nostādnes Eiropas Savienībā ir jaunas, un mēs nevaram Eh, izlaist no eh, rokām eh, iespēju piedāvāt mūsu pilsoņiem jaunas perspektīvas. Protams, Eiropas parlaments meklēs labus risinājumus, un es ceru, ka tas vainagosies ar pietiekam efektīviem rezultātiem. Godātie parlamenta deputāti, es vēlos jūs uzaicināt uz veselības fórumu, kas notiks 19. un 20. novembrī Viļņā šim fórumam ir dots nosaukums ilgtspējīga veselības aprūpas sistēma ilgtspējīgai Eiropas attīstībai. Tur, ti, tur mēs runāsim par medicīnas iekārtām, par farmācijas nozari, par pārorežu sadarbību. Domāju, ka tā ir pietiekami laba platforma, lai varētu noturēt diskusijas. Šogad beigsies Eiropas veselības stratēģija, tādēļ mums ir jāizveido jaunu stratēģiju, jāmeklē metodes un līdzekļi, kas spēcinātu Eiropas veselības aprūpas politiku, lai Eiropas Savienība varētu turpināt zelt un plaukt. Sadarbojoties ar iepriekšējām prezidentūrām un eh, parlamentu, mēs parūpēsimies par to, lai darbs norisinātos secīgi, eh, arī risinot svarīgākos veselības aprūpas jautājumus, piemēram, runājot par klīniskajiem izmeklējumiem, jaunajām zālēm, medicīnas eh, iekārtām un farmakoviģilanci. Protams, ir uh, arī uh, daudz uh, briesmu, kas uzglūna mums ārpus Eiropas Savienības robežām. Tādēļ mums savs darbs ir labāk jākoordinē, lai mēs kā vienots vesels varam uh, sev pārstāvēt arī globālajā arēnā. Eiropas Savienība ir pieņēmusi Pasaules veselības organizācijas konvenciju, ratificējusi to. Uh, Eiropas Savienībai vajadzētu kļūt par šīs konvencijas īstenošanas pionieri. Un to pašu es vēlējos teikt par tabakas direktīvu. Parlamentam ir jādod sava svētība. ir jācīnās pret eh, vielām un paradumiem, kas cilvēku veselībai nodara kaitējumu, ir jāsamazina tabakas patēriņš. Nevalstiskās organizācijas, eh, ko mēs atbalstām, eh, uzskata, ka tā ir laba iniciatīva un pēdējā balsošanā jūs komitejā jūs to arī ilustrējāt. Es gribēju jums pateikties par eh, šo balsojumu, par to, ka ziņojums tika pieņemts un gribu, protams, arī pateikties referentam un referentiem par šo lielisko darbu. Gribēju jums pateikties par to, ka jūs eh, tik aktīvi strādājat mūsu pilsoņu veselības labā, ka jūs esat eh, tik pārliecināti par savu darbu. Gribēju pateikties jūs priekšsēdētājiem uh, Mātiesam, uh, referentiem Dagmārai, Lindai, uh, Pēterim Līzēm, kas strādāja pie šiem ziņojumiem, kas gal, galā uh, vainagosies ar lieliem panākumiem. Es esmu ieradies, lai uh, ar jums apmainītos domām, lai uzklausītu jūs priekšlikums un jautājums, lai ar jums diskutētu un lai veidojot dialogu varētu pierādīt, ka es uh, strādāšu pēc labākās sirdsapziņas uh, nākamā pusgada laikā. Īsnībā mums ir atlikuši vien četri mēneši, četri darba mēneši. Drīz jūs dosoties atvaļinājumos. Protams, jums ir jāatpūšas, lai nākamajā darba sezonā un nākamajā sasaukuma laikā jūs varētu būt atpūtušies un spēka un veselības pilni. Tad mēs atkal varēsim tikties rudenī, ķersimies pie darba ar pilnu spāru, un es esmu pārliecināts, ka 28 dalību valstis uh, neformālajā padomē ļoti uh, labi saprata, cik e, nozīmīgs ir šis laika brīdis, jo uh, Nākamais gads mums piedāvās jaunas iespējas, jaunas perspektīvas, un mums noteikti vajadzētu panākt lielu progresu eh, visu nenokārtoto jautājumu kontekstā, runājot par medicīnas iekārtēm, kliniskajiem pētījumiem. Es to, protams, nevaru sasniegt bez parlamenta un bez jūsu komitejas atbalsta. Un, protams, mēs turpināsim sazināties arī eh, neformālā un formālā veidā, ka arī tiksimies ar jums. Paldies! Jā, es parlamentā strādā, es esmu priekš, priekšsēdētājs šajā komitejā kopš 2012. gada janvāra. Jūsu prezentācija uz mani atstāja paliekošu iespaidu. Jūs runājāt uh, ne tikai par to, uh, kā profesionāls, jūs uh, pastāstījāt arī savu personisko pieredzi, savu dzīves gājumu, kāda ir jūsu pieredze dzīvojot Eiropas Savienībā. Es esmu patiešām uh, ļoti iespaidots. Un, protams, tas ir ne tikai vēsturisks projekts, tas ir arī nākotnes projekts, cilvēku veselība aizvien ir aktuāla. Es domāju, jūsu prezentācija patiešām ļoti labi izdevās, ko tādu es esmu reti piedzīvojis. Un liels paldies arī ka jūs pieminējāt vasaras atvaļinājums, un eh, tad man Baltijas jūras krastā, cerams, būs pietiekami daudz laika, lai eh, izlasītu jūsu uzdāvināto grāmatu. Tagad pirmie uzstāsīs koordinatori, un e, Līzes kungs runās pirmais, viņš ir ETP grupas koordinators veselības aprūpas jomā. Un pēc tam būs Linda Makaivena. Lūdzu, Pēter, paldies, ministra kungs. Jā, jūsu prezentācija bija tāda ļoti dzīvelīga, un, protams, lai varētu uh, turpināt uh, sasniegt progresu, mums ir nepieciešams pietiekam daudz enerģijas. Runājot par tabaks direktīvu, padomu jau ir pavirzījusies krietni tālu, tai vēl ir jāatrod vienošanās ar parlamentu. Ja mēs runājam par citiem svarīgiem jautājumiem, klīniskie izmeklējumi, uh, medicīnas iekārtas, nu, tur jau situācija neizstās tik rožaina. Mēs esam noraizējušies, ka padome vispār nav pārāk centusies uh, izveidot savu pozīciju man ir eh, tas uzdevums, lai jūs uh, paziņotu savam kolēģim, ka mums ir jādara kas vairāk. Tā tad nākamajā gadā, uh, pirms Eiropas Savienības vēlēšanām, martā, mm, februārī, martā jau vajadzētu vienoties par kaut kādiem rezultātiem, lai mēs varētu piedāvāt labāk veselības aprūpas sistēmu mūsu pilsoņiem. Un tādēļ jau pirms uh, nākamajām vēlēšanām ir jāpanāk vienošanās. Tādēļ ļoti formāli lūdzu jūs, lai jūs saviem kolēģiem un atbildīgiem ierēģiem palūgtu padomi rīkoties um, mudīgāk, lai jau septembrī mēs varētu uzsākt trialogus. Es uh, esmu gatavojis ziņojums par in vitro diagnosticēšanu, gribēju tātad jums šo to paziņot, uh, pastāstīt, kādas atziņas ir radušās tiekoties ar uh, ēnu referentiem. Pirmām kārtām parlaments gribētu, lai būtu uh, Uh, konsultācijas par gēnu testiem, jo šādi testi pārbaudas var mainīt cilvēku dzīvi vienas dienas laikā, nu mēs ko tādu nevaram veikt, piemēram, tirgus placī ir uh, šādi testi jāveic um, attiecīgā medicīnas iestādē, mēs negribam šeit uh, visu regulēt sīkākajās detaļās, dalību valstīm būs savu rīcības brīvību, bet tomēr kaut kādām vadlīnijām ir jātiek izstrādātām. Otrām kārtām, runājot par kliniskiem izmeklējumiem, medicīnas iekārtām, iekārtām un in vitro diagnostiku, parlaments vēlētos tekstos norādīt uz ētikas komisijas spēlējumu lomu. Pagaidām likumos tas nav minēts, un mēs vēlamies arī uh, Eh, lai tur būtu ētikas eh, komisijas piekrišana minēta, tas ir minēts Helsinku konvencijā, un jūs pats kārsts zināt, cik svarīga ir Helsinku komisija eh, visiem, Helsinku konvencija visiem ārstiem, kas strādā Eiropas Savienībā. Tādēļ es lūgtu jūs darīt ko vairāk nekā līdz šim. Un visu beidzot, direktīvā, klīnisko izmeklējumu direktīvā ir runāts par aizliegumu iejaukties cilvēku šūnu stumbrā un mēs lēmām, ka mēs vēlētos to regulēt un gribētu, lai jūs ņemot vērā šo savu medicīnas jomā gūto pieredzi kaut ko darīt lietas labā, lai Eiropas parlaments, parlamenta piedāvātos grozījumus pārņemt arī padome. Paldies, Linda Makavena, viņa ir nevien mūsu koordinatore no S un D politiskās grupas, viņa ir arī gatavojusi ziņojumu par tabakas direktīvu, arī par farmakovigilants un šodien arī par eh, nodavām viņa ir gatavojusi ziņojumu. Paldies! Hey. I mean, I really enjoyed what you said as well. Liels paldies, ministrs kungs, es arī augstu vērtēju jūs sacīto. Ļoti svarīgi, ka šajos Eiropai netika eh, optimistiskajos laikos eh, atgādāt cilvēkiem par, eh, par Eiropas vēsturi. Un šī ir vesela demokrātijas teritorija no uh, Fīrijas līdz pat uh, Krievijas e, robežai, bet tas taču ir vienreizai sasniegums, bieži vien mēs to aizmirstam, un, un jūs mums to atgādinājāt. Un šovasar vasar gatavoties e vēlēšanām, mēs nedrīkstam aizmirst šo Eiropas vēsturi. Bija ļoti aizkustinoši ieklausīties jūsu personīgajā stāstā. Tagad atgriežoties pie ikdienas lietām. Mēs satikāmies pavisam e, nesen pirms šīs sanāksmes kad spriedām par tabaks direktīvu. Esmu ļoti priecīgi par jūsu apņemšanos panākt vienošanos pirms Ziemassvētkiem jūsu prezidentūras laikā. Padomai, protams, jau ir vienotā nostāja par tabaku, tabaks direktīvu. Mēs parlaments balsosim par šo direktīvu septembrī sesijā, un es ceru, ka tad varēs norisināties veiksmīgas diskusijas par labu sabiedrības veselībai. Un es piekrītu Pēteram Līzem par klīniskiem izmeklējumiem, un Glenis arī lūdza man pievērsties šim jautājumam. Pirms pāris gadiem mums bija balsošana komitejā, bija vienbalsīgs iznākums par to, ka mēs tiešām vēlamies pavērt sarunas ar padomu, jo nepieciešams tiesībaks par klīniskiem izmeklējumiem. Protams, tas ir nepieciešams uh, pacientu interesēs arī darba vietas jāsaglabā un pētījumi jāsaglabā Eiropā. Un es ceru, ka mēs panāksim jūsu prezentūras laikā lielu progresu par klīniskiem izmeklējumiem. Varbūt par to jūs varat pakomentēt. Un tad vēl viena sīkāka lieta nodevas par farmakovigilanci. To jūs pieminējāt. Es būšu referenti par šo jautājumu. Pirms e, diviem gadiem bija referenti arī par pamat e, jautājumu loku. Es ceru, ka mēs panāksim ātru progresu. Paldies, Linda! Nākošā runātāja par manovas kundze lūdzu. Paldies, priekšstādātāji! Paldies, ministra kungs, par jūsu uzstāšanos. Tā tiešām bija iespaidīga. No šīs nedēļas sākuma esam uzklausījuši jau vairākus ministrus, taču jūs sacīties tiešām ir uzmanības vērts. Liels paldies, ka pastāstiet mums par uh, savu personīgo pieredzi, personīgo stāstu un arī pastāstiet par darbu kārtību. Es esmu referenti ļoti tādā neveiksmīgā tematā eh, medicīnisko izmaksu pārskatīšanas direktīvu. Mēs sākam strādāt pie šī temata Kipras prezidentūras laikā. Īrijas prezidentūra arī daudz darīja šī temata virzīšanai par spīti tam, ka parlaments darīja visu, kas bija, visu, kas bija tā spēkos, lai, tā sakot, stip, tuvināt padoms un komisijas nostājas un par spītam, ka komisija mainīs savu sākotnējo priekšlikumu tuvinoties parlamentu nostājai, tomēr Mēs neredzam pozitīvus soļus šī temata atbloķēšanas virzienā padomē. Viss virzās ļoti lēnas priekšu un no sabiedrības viedokļa. Šim tiesību aktam būtu jāsniedz visām varas iestādēm un arī iedzīvotājiem paļaušanos uz to, ka pastāv caurskatāmība medicīnas pakalpojumu izmaksās, un mēs ceram, ka Lietuvas prioritātei šis temats arī būs viena no svarīgām prioritātēm. Lietuvas prezidentūra pievērsīsim lielu uzmanību. Mēs gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis, kā jūs varētu mazliet stiprināt mūsu darbu un virzīt to tālāk padomē. Paldies. Kārls Šlīters. Kārls Šlīters, lūdzu. Thank you. Thank you for coming here. Uh... Paldies Paldies, ka esat mūsu viesis. Augstu vērtēt to, ka jūs pieminējāt eh, tabakas kontroles ietvaru. Ak tā, nepareizais mikrofons man ir ieslēgts, saka Šliterkungs. Es domāju, tam būs, mums būtu jāvadās savā darba no tā, jo te ir jābūt pavisam caurskatāmai situācijai bez lobiju iejaukšanās. Es gribētu zināt, kā jūs esat paredzējis nodrošināt, ka kolēģi ievēro noteikumus, kad eh, šāds jautājums tiek apspriests padomē, lai arī vecās valstis eh, ir pilnīgi uzticams skatot šādus tematu. Mm, mēs pad, komitejā balsojam par 75%, ja mums bija veiksmīgs ziņojums padomē ir, padomi ir pa 65%, es domāju, jūs piekritīsiet, ka 75% ir labākais risinājums, un varbūt jūs varētu paskaidrot, kāpēc dažas valsts nevēlas tos pieņemt un piedāvā 65%, un kā to varētu risināt. Un eh, varbūt jūs varat pastāstīt, kas bija par argumentu, lai neaizliegtu slim cigaretes. Es domāju, pa caurskatāmība ir būtiski svarīga. Ir liecības tam, ka piekļuvs trūkums klīniskiem izmeklējumiem noved pie tā, ka nevarēja novērst plaknes, tāpēc, ka nebija pieejama reāli pieejamā informācija. Ko jūs domājat tā ziņā darīt? Un pēdējais jautājums par alkoholu. Pirms vairākiem gadiem komisija izstrādāja alkohola stratēģiju un tā tagad domā, ko darīt tālāk. Vai jūs esat paredzējis alkohola jomā kaut ko darīt savas prezentūras laikā? Nākošajā gadā saņemsim priekšlikumu no komisijas par alkohola preču marķēšanu. Tā netika iekļauta pārtiks produktu marķējuma tiesība aktā. Uh, iespējams, tas nav jūsu tiešais pienākums, taču iespējams, tas jūs interesēs tomēr. Paldies, Litarkums Anna Rosbaha, lūdzu. Paldies, runāšu dāmai valoda. Esat sveicināti mūsu komitejā, ministrs kungs. Um, mēs neesam tik uplā skaitā kā šorīt, ministrs kungs, un lūdzu, ā, labprāt apmeklēt mūs vēl. Katrā ziņā vēlos jums pateikties par jūsu ļoti dzīvinošo personīgo uzstāšanos. Paldies! Ir Eh, viena lieta, proti, tuberkulozi grib tai pievērsties. Tie ir īsteni draudi veselībai visos pasaules nostūros, taču tai tiek pievērsts pārāk maza uzmanība. Tuberkuloze, no tuberkulozes Eiropā ir septiņi cilvēki stundā. Tas šķiet nepieņemē. Piecās Eiropas Savienības dalībvalstīs ir visvairāk tuberkulos slimnieku skaits eh, saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas izveidotu sarakstu. Runājot par tuberkulozes ārstēšanu, pastāv vairākas iespējas ārstēties eh, Kongo nekā Rumēnijā. Eh, Rumānijā tikai 20% Uh, no slimniekiem tiek ārstēti, jo daudz slimnieki mums nezin, ka viņiem ir šī uh, slimība. Viņi vienkārši vēršas, uh, lasa informāciju internetā, pašārstējas un pārāk vēlu tiek diagnosticēta reālā slimība. Un māja beigās es jums nosūtīju vēstuli, nāc vēl saņēmus uz to atbildi, tāpēc jums uzdošu šo jautājumu šeit komitejā. Es ceru, ka jūs pievērsīsiet šai problēmai ar vien lielāku uzmanību savā ministrijā. Es vēlētos, lai Lietuvas prezidentūra tas būtu viens no prioritāriem jautājumiem. Turpinot mans aizsākto domu, es domāju, ka uh, multirezistence pret antibiotikām E, ir liela problēma, jo e, tuberkulozi ir grūti ārstēt tieši šīs rezistences dēļ. Taču tuberkulozi nav vienīgā. Arvien vairāk slimība ir izturīgākas pret e, medic, medicīnas līdzekļiem, pret antibiotikām. Un es gribētu zināt, kāda būtu jūsu pieeja? Vai esat paredzējis to izvirzīt kā savu prioritāti? Jo man šķiet, ka Eiropas Savienības veselības kontekstā tas būtu ļoti svarīgi. Mēs varētu, piemēram, uh, paredzēt labākās prakses parauga apmaiņu starp tām valstīm, kurus skar vismazāk šī slimība un citas, kas ir jau guvušas labas rezultātus. Paldies! Jūs tas palēkis. Jūs tas palēkis, lūdzu. Danke, Herr Vorsitzende. <clears throat> Paldies, priekšsēdētāji. Jūs, ministrē, neįprastai ir puikiai. Ministra kungs, paldies par jūsu prezentāciju. Tā bija ļoti skaista. Un jāsaka, ka jūs Lietuvā esat ies, iemīļotākais un populārākais ministrs. To es kolēģiem saku ar lepnumu. Tas ir uh, pierādīts uh, ar uh, aptauju statistikas datiem, un jūs esat tik iecienīts nevien tādēļ, ka jūs runājat, bet arī jūs kaut ko darāt, jūs veicāt. Uh, Uh, veselības reformas uh, Lietuvā, un jūs uh, cenšaties panākt to, lai arī nabadzīgākie sabiedrības locekļi varētu vieglāk piekļūt veselības aprūpas pakalpojumiem. Protams, jūs, jums netrūkst arī kritiķu. Eiropas Savienībai nav kopīgas veselības politikas, bet vēlējos pavaicāt, ko jūs vēlaties darīt um, savas prezidentūras laikā, lai arī nabadzīgākie pilsoņi varētu uh, brīvāk nopirkt zāles visā Eiropas Savienībā. Ir vēl kāda problēma. Ļoti Daudzi ārsti eh, no Lietuvas un citām e- Austrum Eiropas valstīm eh, dodas prom no Lietuvas. Nu, te ir smadzeņu noblūdes problēma. Paldies, Prodīkungs. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ka esat mūsu viesis, ministra kungs, un paldies par jūsu uzstāšanos par cilvēku tiesībām, jo tāda ir jūsu personīgā pieredze un jūsu valsts vēsture. Ar lielu cieņu jūs uzklausīju un uzskatu, ka mēs varam būt pilnīgi pārliecināti par to, ka jūs rīkosities apzinoties to, ka galvenokārt ir runa par neaizsargāto sabiedrības locekli, pret kuru arī jāizturas ar cieņu, ar vēl jau lielāku cieņu. To es vēlos uzsvērt, jo jūsu uzstāšanās uz man tiešām atstāja paliekošu iespaidu. Šajā sakarā vēlos arī runāt par eh, piekļuvi garīgās veselības aprūpes pakalpojumiem. No garīgās veselības traucēm īpaši cieta vecāka atgājuma cilvēki. Un eh, no problēma varētu izvairīties tad, ja būtu arī atbilstoša sociālā sistēma. Problēma ir sarežģīta, to varētu atrisināt pateicoties visaptvarošai sistēmai. Es arī augstu vērtēju to, ko sacījāt par tabaku un tabaks izstrādājumiem un par visu risku izvērtējumu politiku. Te tā tad ir runa par tiem riskiem, kas saistīti ar tabaku. Um, vai arī pat ar eh, šo bezdūmu cigareti, elektronisko cigareti. Par to nerunājiet, kā tā netiek uzskatīta par bīstamu, taču tas ir pirmais ceļš uz narkotikām, uz to legalizēšanu jo tas tā kā atgādina intravenozo injekciju. Es domāju, mums šeit ir jābūt ļoti piesardzīgiem, jo te pastāv liels risks. Es domāju, ka vairāk uzmanības būtu jāvērš pie, jāpievērš šai parādībai, jo ar, arī intravenozā injekcija gadījumā cilvēks pats sev var piešķirt lielas dozes. Paldies, ministrs kungs. Vielen Dank, Dagmar Rotberend. Vielen Dank. Rotberends kundz, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Ministra kungs, jūs jau dzirdējāt daudzas uzslavas. Jā, nu, es varu tikai pievienoties maniem kolēģiem, kas jūsu darbu uzteica. Bija ļoti saistoši jūsos šodien klausīties, jūsu runa bija interesantāka nekā daudz jūsu kolēģi runas, jūs esat realistiski noskaņots. Jūsu kolēģi, kas šeit uzstējās vakardien, mums prezentēja ļoti apjomīgu darba programmu, Eh, tā bija ļoti ambicioza un arī uzslavas vērta. Mēs visi zinām, ka atlikušajos četros mēnešos un 15 dienās jums nav gana laika, eh, lai sasniegtu visus nospraustos mērķus, tādēļ ir labi izvirzīt prioritātes. Un Ir uh, arī daudzi jautājumi, kas uh, nav saistīti ar tiešo likumdošanas darbi. Jūs jau rūpēties par uh, garīgo veselību, tas ir ļoti skaisti. Un būtu ļoti jauki, ja jūs varētu šeit ievērot likumdošanu. Tātad strādāt tieši pie leģislatīvā darba. Es skatījos Eh, kāds ir jūsu eh, ieskicētais vēlamais progress. Nu, es nedaudz um, smaidīju lasot šos priekšlikumus, jo jūs esat ļoti godīgs, jūs neko neslēpjat. Par, runāt par tabaku jūs vispār neko uh, nerakstat. Un jūs sakāt, ka būs ļoti grūti panākt kaut kādu rezultātu runājot par uh, kliniskajiem izmeklējumiem. Jūs rakstāt, ka jūs vēlties panākt tādu ievērojumu progresu, significant progresu, runājot par uh, pārobežu veselības apdraudējumiem. Jūs rakstāt, mēģināsim pielāgoties. Uh, mani tagad ļoti interesē medicīnas iekārtu joma. Uh, un jūs esat šeit uzrakstījis, ir, es uzskatu, ka ir iespējams panākt progresu. Jā, nu jāsaka, ka runājot par atšķirīgiem tematiem, jūsu progresa prognozes ir visai atšķirīgas. Tādēļ gribētu no jums dzirdēt vienu ļoti godīgu atbildi. Ko tad varētu panākt medicīnas iekārtu darba grupa? Es, man ir zinām nojausma, pie kuriem pantiem šī darba grupa līdz šim ir strādājusi. Vai jūsu prāt līdz gada beigām, nu, teiksim, eh, oktobra, novembra mēnesī, varētu iesaistīties eh, ļoti intensīvos trialogos ar jums, ar padomu. Protams, tas ir saistīts ar pacientu drošību arī Pēterim Līzem tas ir pietiekami svarīgi, un es neesmu tik naiva, lai jums vaicātu kādu šo produktu, um, uh, kādu metodiku jūs paredzat, lai šos produktus uh, laistu tirgū. Nu, to jūs tagad neatbildēsiet. Tādēļ es šo jautājumu vēl neuzdodu. Bet vēlējos uzzināt, kāds ir jūsu kalendārs kad mēs varēsim runāt par detaļām, kad es, tāpat kā Pēters Līze, varēšu apspriesties ar darba grupas priekšsēdētāju, tātad par detaļām, par katru pāntu atsevišķi. Tātad gribētu no jums dzirdēt tādu ļoti atklātu un skaidru atbildi. Būtu ļoti pateicīgi par to. Paldies! Paldies Dagmārai. Vēl divi runātāji pieteikušies. Morkunaits kundze. Ačiū pirmininkė. Sveikinu ministrą jūs šiandien. Paldies, priekšsēdētāja kungs, ministra kungs. Es jūs sirsnīgi sveicu mūsu komitejā. Jūsu prezentācija bija ļoti skaista. Paldies par minētajām prioritātēm. Es gribu papildināt savu kolēģi no Lietuvas. Viņš runāja par eh, jūsu eh, uzsāktajām veselības aprūpas reformām. Protams, ir arī eh, kritiski noskaņoti lietuvieši vērtējot šo reformu, un es nezinu, vai jums patiešām izdosies izvairīties no privātā sektora iesaistas veselības aprūpē. Man ir viens jautājums. Mēs ļoti bieži mēģinām risināt problēmas, mēs runājam par tām, saucām lietas īstajos vārdos, bet mums neizdodas tās atrisināt. Bet vajadzētu varbūt vairāk informēt pilsoņus par visām lietām un darbībām, kas var radīt kaitējumu viņu veselībai. Varbūt vajadzētu organizēt um, šādas informēšanas kampaņas skolās, lai jaunieši daudz vairāk zinātu, kas var nodarīt kādu viņu veselībai, kā, uh, kā, lai viņi būtu informēti, kā mm, piekopt veselīgu dzīvesveidu. Un vēl uh, kāda problēma ir slimības, ar ko slimo galvenokārt uh, vecāka gadagājuma cilvēki, piemēram, Alzheimers. Par to uh, ir uh, teikt arī daži vārdi programmā apvērsnes 2020. Varbūt jūs arī varat to komentēt un pastāstīt, kas ir uh, eh, jūsu plānos. Paldies, Bartsankundze. Tā ir mūsu jaunā kolēģe no Horvātijas. Pirmo reizi jūs runāsiet mūsu komitejā, lūdzu. Jā, yeah, Mr. Chairman, you're right. Paldies, priekšstādātāji kungs, jums ir taisnība. Ministra kungs, paldies par to, ka ļāvāt mums noturēt šīs diskusijas ar jums un mani ir iespaidojusi jūsu programmas ambiciozitāte. Jūsu runa bija arī ļoti aizkustinoša. Vēlos jums pateikties un pateikties Lietuvas prezidentūrai. par eh, tās eh, izstrādātajām idejām. Vēlos pievērsties eh, pie dažiem punktiem, kurus minēja jau daži kolēģi. Šie punkti mums Horvātijā ir svarīgi. Horvātija ir iestājusies Eiropas Savienībā, un daži dažu cilvēku bažos, eh, prātos valda bažas par to, ka kvalificēti cilvēki, jo īpaši medmāsas dosies strādāt citās Eiropas Savienības dalībvalstīs. E, Ekonomiska krīze, protams, var izpārsties arī šādi, un es gribētu zināt, vai ko tāda esat piedzīvojuši Lietuvā, kad tā iestājās Eiropas Savienībā. Otrakārt, e-veselība, rīcības programma. jau ir panākts ievērojams progress, jo īpaši pateicoties 2011. gadā īstenotajiem pasākumiem. Tomēr vēl pastāv šēršļi, lai varētu pilnvērtīgi izcenot e-veselību. Es domāju, mums būtu pēc iespējas vairāk labumu jāgūst no sistēmas, taču nav pilnīgi transponēti šie tiesību akti visu dalībvalsts nacionālajos sistēmās. Medicīnas tehnoloģija arī virzās uz priekšu, taču pastāv uh, trūkumi, nav regulārs, neregulāri pārbaušu, kā sistēma darbojas un es domāju nākt par labu veselības aprūpas sistēmas uzlabošanu. Tas būtu īstenams arī pateicoties tiesību aktiem. Paldies. Tagad došu vārdu ministra kungam, lai viņš var atbildēt uz dotiem jautājumiem. Lūdzu. Dėkoju už klausimus. Paldies. Paldies par uzdotajiem jautājumiem. šķiet man vajadzētu atsevišķi atbildēt uz katru no uzdotajiem jautājumiem, jo katrs no tiem bija ļoti godīgs, atklāts un svarīgs. Sākumā atbildēšu Pēterim Līzēm. Es ar viņu tikos pirms kāda brīža. Un šis viņa uzdotais jautājums arī zināmā mērā sasaucas ar Dagmārs Rodas Bērens uzdoto. Tātad. Ko vajadzētu darīt, lai mēs šos četrus mēnešus izmantotu pēc iespējas auglīgāk un efektīvāk? Jau notika uh, neformālā padome, kuras laikā ministri uh, pauda vēlmi turpināt to labo mantojumu, ko ir atstājusi īrijas prezidentūra, bet eh, ja īrijas prezidentūra jau būtu izstrādājusi kopīgo pieeju, ko tad eh, mēs varētu panākt kā Lietuvas prezidentūra, kā, ko mēs vēl papildus varam izdarīt? Ja 28 dalībvalstis būs gana apņēmīgas, mums vajadzētu izšķirties par labu vai nu klīniskiem izmeklējumiem, vai medicīnas produktiem, vai in vitro. Nu, mums vajadzēja godīgi atbildēt šiem jautājumiem, kuru tad uzskatīt par prioritāru jautājumu. Runājot par klīniskajiem uh, izmeklējumiem, tur nav pārāk daudz uh, strīdīgu jautājumu. Sākumā ir uh, jāstrādā pie tehniskajām detaļām, kas saistītas ar medicīnas produktiem. Tur, protams, ir ārkārtīgi daudz tehnisku sarežģījumu. Uh, Parlaments eh, jau ir eh, izstrādājis eh, savus pozīcijas un padome tagad vēl gumiju. runājot ar Pēteru Līzi, es viņam teicu, mēs vēlamies uh, padomāt, kā organizēt padomas darba grupu tikšanos. Jums, deputātiem, ir eh, nu, tiešais vats ar jūsu valdībām, jūs varat šos kontaktus izmantot. Varat mums eh, ir jātieks ar saviem kolēģiem, ar 27 valstu ministriem, eh, lai varētu panākt progresu, piemēram, runājot par kliniskiem izmeklējumiem. Tas ir svarīgi gan pacientiem, gan uh, izpētē, gan zinātnē, inovācijām, investīcijām. Un Eiropai ir jāsaglabā uh, sava konkurētspēja. Visas šīs problēmas mūs skar tiešā veidā. padome ir vienisprātis, ka ir jāizstrādā šīs kopīgās pozīcijas, kopīgās nostādnes, ar kuru palīdzību kaut ko iekustināt. Tā ir tikai politiskās gribas izpausme. Es jau nevaru neko uzspiest. Mums ir kopīgi mērķi. Tā tad jāsastāda padomas darba grupas sēžu kalendārs, ir jāapspriež ar ekspertiem, ar uh, padomes dienestiem ar atbildīgajām ģenerāldirekcijām, un mums savs darba kalendārs ir jāsastāda pietiekami ambiciozi, septembrī, oktobrī jātieks ar ekspertiem, koreper līmenī, lai panāktu šo mērķu īstenošanu. Tā tad ir ļoti mm, tā lietpratīgi jāsaplāno mūsu turpmākais darba grafiks. Teicu Pēterim Līzem, ka esmu gatavs iepazīties ar parlamenta priekšlikumiem un tā tad darboties ļoti aktīvi ministrijas līmenī. Ja mēs tagad runāsim, vai jau novembrī ir iespējams sasniegt visu, mums vajadzētu vēl varbūt septembrī, oktobrī atkal tikties un konstatēt, cik daudz tad ir sasniegts. Pats esmu ķirurgs un arī vēsturnieks. Un es esmu ieradies strādāt ļoti precīzi un nospraužu realistiskus mērķus. Īrijas prezidentūras laikā jau e, šis tas tika panākts, mums ir jāturpina tālāk, e, iet pa viņiem to taciņu. izkopjot dialogu ar Eiropas parlamentu, veidojot tādu realistisku darba kārtību un mūsu darba gaitā visu laiku uh, paskatīties, atskaitīties, cik daudz esam sasnieguši jau septembrī, oktobrī, lai varētu izvērtēt, eh, cik liels progress ir panākts, un, ja na, tas nav vispietiekam ātrs, tad mēs varam mudināt valdības rīkoties naskāk. Tā bija atbilde uz Pētera Līzes jautājumu un uh, Dagmārs Rotbērens jautājumu. Es gribēju vēlreiz uzsvērt. Mums ir palikuši tikai četri mēneši. Tabako uh, direktīvos. Linda Makēvena uh, eh, uzdeva jautājumu par tabakas direktīvu. Es vēlētos atbalstīt Šlītera kungu runājot par atklātību, par lobiju eh, pārstāvju aktivitātēm. Ir jāvalda caurskatāmībai. Taras. Ja kāds apgalvo, ka nav bijis pietiekami daudz zinātnisku pētījumu par to, kā elektroniskās cigaretes ietekmē cilvēku veselību, es kā ārsts varu teikt, ka viņi tādā veidā mēģina uh, attālināties no problēmas risināšanas. Ir jāuzdod viens konkrēts jautājums, vai smēķēšana kaitē jūsu veselībai vai nē. trialoga organizēšana ir ļoti svarīgs uh, uzdevums. Jāsaka, ka smēķēšana ir kas briesmīgs. Jau uh, vairākus gadu simteņus tabakas uh, industrija mūs ir ievilkuši tabakas patēriņa uh, žņaugos. Uh, Es, protams, saprotu, ka šeit ir aizstāvēts ekonomiskās intereses, cilvēkiem ir jāsaglabā darba vietas, šai nozarei ir jābūt peļņu nesošai. Mēs, protams, saprotam katras puses uh, argumentāciju. Šie argumenti daļēji iespaido padomas lēmumus, bet, protams, mums ir jāturpina soļot uz priekšu. Un trialogā ir jāizstrādā tāda ļoti drosmīga, ambicioza pozīcija. Kā jau teicu, es esmu eh, viens no cilvēkiem, kas apgalvo, ka viņš sapņo, ka viņam ir vīzija. Mums ir jāsapņo, lai varētu noslēgt darbu pie tabakas direktīvas jau šajā rudenī. Runājot par klīniskajiem izmeklējumiem. Vismaz padomē mums ir jāvienojas par kopīgu pieeju. Mums ir jāparūpējas, lai Lietuvas prezidentūra noslēgtos ar panākumiem. Runājot par medicīnas produktiem, tur progresu varēja sasniegt ātrāk, bet mums ir jāievēro mums uh, piedāvātā darba kārtība un uh, Oktobrī, vēlākais novembrī, mums vēlreiz uh, vajadzētu tikties, lai pārbaudītu, ko tad mēs esam sasnieguši. Es kā ķirurgs neskaitu savus darba stundas, es varu strādāt veselu diennakti, un es šīs problēmas uztveru pietiekam nopietni, un tiem, kas saka, ja tagad mēs nesam izpildījuši savus mājas darbus, tas uh, tiks uh, šis darba apjoms tiks pārlikts uz vēlāku laiku. Komisija, parlaments to atliks malā pirms gaidāmajām vēlēšanām. Un, ja runājam par tabaks direktīvu un medicīnas produktiem, nu, tad nevajadzētu patiešām vilkt gumiju. Pēters, Linda un Dagmāra uzdeva jautājumus. kas ir patiešām uh, jāatrisina pēc iespējas ātrāk. Protams, mums visiem ir kopīgas intereses un ir jāstrādā plecu pie pleca. Ja vēlamies sasniegt rezultātus, mums ir jābūt realistiskiem un laiku pa laikam ir atkal jāatgriežas pie paveiktā, tā tad jāievelk elpu un jāpaskatās, eh, ko esam darījuši, ko esam sasnieguši, runājot par medicīnas produktiem, in vitro diagnozēm un tā tālāk. Un tad novembrī, decembrī mēs jau varēsim teikt, vai jau esam sasnieguši kaut kāds taustāms rezultāts vai nē. Un tad mēs varēsim arī uh, jau eh, piedāvāt secinājums par veselības eh, aprūpes sistēmu ilgtspēju. Jūs runājāt eh, par to, ka daudzi medicīnas jomā strādājušie dodas prom uz citām valstīm, tādēļ ir jārunā par sociālo dempingu veselības aprūpas jomā. Tas viss ir iekļauts mūsu darba kārtībā, kad runājam par sistēmu ilgtspēju. Veselības aprūpes joma dalība valstīs nav viendabīga. Bet mēs, mums par to būs jārunā, nekur mēs neliksimies. Veselības fórums, tajā piedalīsies arī nevalstiskās organizācijas. Viņā būs nevalstisko organizāciju konference. Uh, Un mums arī bija ministra tikšanās eh, Viļņā, par to mēs noteikti vēl runāsim. Veselības aprūpes sistēmu ilgtspēja ir temats, kas rada daudz jautājumu, piemēram, cēnu noteikšana par eh, veselības pakalpojumiem, medicīnas iekārtu, produktu iepirkšana. Un neformālajā samitā mēs. Uh, vienojāmies, ka sarunu turpināsim konferencē rudenī. Komisijai ir jāievēro mūsu būtiskākie secinājumi, izstrādāt jaunas vadlīnijas, protams, paturot prātā arī ilgtspēju kā tādu vērtību. Tas ir svarīgi, tas ir svarīgi nākotnēji turpmākajām paudzēm, un oktobrī ir jāparūpējas par uh, direktīvas īstenošanu. Runājot arī par pārobežu pakalpojumiem. Protams, ir nepieciešams arī finansējums, uh, cilvēku kapitāls. Protams, ir daudz faktoru, kas uh, ietekmē mūsu darbu. Šajā kontekstā vajadzētu pieminēt arī farmakovigilānces nodevas. Tas ir papildus aspekts, kurā arī vēlamies sasniegt progresu. Īstenībā šis jautājums nemaz nav tik pretrunīgs. Dalība valsts tur nekonfliktē. Farmako vigilance ir eh, būtisks jautājums un apkopojot, rezumējot šos jautājumus, es varu teikt, ka tie visi papildina viens otru, tie sasaucas cits ar citu, un, eh, protams, mums vajadzēs mēģināt tos arī nodalīt, izskatīt atsevišķi prezidentūras laikā. Es ceru, ka sadarbojoties ar parlamentu mēs varēsim jau formulēt uh, mērķus un cerams padome tos arī atzinīgi novērtēs, kaut vai tabaks direktīvu. Tas ir tāds īpašs kopīgs projekts, un, protams, mēs ceram, ka arī parlamenta balsojums uh, rudenī būs iepriecinošs. Mēs ceram uz jūsu sadarbību, mēs ceram, ka sarunu mandāts tiks pieņemts aši un pēc balsojuma parlamentā varētu jau uzsākt pirmo sarunu kārtu. Pānovas kundze. Ir, ir, ir. Par Vānaus kundze runātājs atvainojas. Runājot par zāļu eh, cenu caurskatāmību, aizvakar Beļģijas uh, veselības ministrs uzdeva līdzīgu jautājumu. dalību valstis bija ļoti neviendabīgas savās reakcijās. Ir dalība valsts, kas uzskata, ka tai ir jābūt ekskluzīvi viņu iekšējai nacionālajai kompetencijai, un vispār šeit neko neapspriež. Tās bija sešas valstis, sešu valstu grupa. Savukārt citas valstis uzskatīja, ka ir jābūt viedokļu apmaiņai par šo jautājumu. Beigu beigās mēs vienojamies. ka par šo jautājumu ir jāapspriež ekspertu līmenī. Mēs vienojāmies, ka ar ekspertu palīdzību mēs patiešām varētu daudz ko panākt. Āna Rozbaha. runāja par tuberkulozes problemātiku. Jāsaka, ka mani abēdina fakts, ka bieži vien nav pietiekami labas profilakses, lai slim, pret slimību cīnītos jau tās agrīnajā stadijā. Rezistence, noturība pret slimībām bieži vien ir uh, tātad uh, dažādu baktēriju rezistence bieži vien ir sliktas ārstēšanas rezultāts. Tuberkuloze netiek pietiekami labi ārstēta, ja, piemēram, pacientam tiek izrakstīti nepareizi medikamenti vai tie tiek izmantot nepareizi, un līdz ar to uh, rezistence pret zālēm paaugstinās. Pacienti paši bieži vien eh, Google meklē informāciju par dažādām slimībām, par to, kā ārstēties un pat eh, neiet pie daktera. Mēģina ārstēties mājās. Tagad eh, jau Šādas problēmas ir bieži sastopamas, un mums ir pret šīm problēmām jācīnās visā Eiropas līmenī. Ir jāinformē sabiedrību, un pacientus var informēt arī internetā, lai netiktu pierautas tik uh, smagas kļūdas. Tuberkuloze ir saistīta ar alkohola patēriņu, ar nabadzību, ar daudzām sociālām problēmām. Ir slimības, kam ir patiešām tāds sociāls raksturs. Ir pacienti, kas neievēro ārsta teikto, neārstējas tā, kā viņiem tas tiek teikts, un ir daudz eh, šādu daudz šautņainu problēmu, par kurām mums ir jārunā. Uh, vairāk iemeslu dēļ, un, protams, ir jārunā arī par veselības profilaksi. Šis jautājums, protams, savu aktualitāti nezaudēs arī tad, kad Lietuvas prezidentūra būs nolikusi prezidentūras grožus. Tas būs ļoti akūti arī turpmāko gadu laikā. Protams, mēs e, centīsimies e, četru mēnešu laikā iztīt pēc iespējas lielāku tematisko loku. Justas Paleckis runāja par piekļuvi veselības pakalpojumiem. Viņš runāja par konkrētiem standartiem. Ilgtspējīgas veselības aprūpas programmas ir jāsaskaņo ar efektīviem mehānismiem. Veselības aprūpes sistēmai ir jābūt tādai, lai pamata medicīnas pakalpojumi būtu pieejami pilnīgi visiem bez izņēmumu, gan nabadzīgiem, gan bagātiem cilvēkiem. Iepazīstoties ar ministru padomas secinājumiem, var teikt, ka veselības aprūpas jomā ir jāizskauž šī nevienlīdzība, sociālā nevienlīdzība. Lai to panāktu, ir pietiekam daudz instrumentu. Īstenojot ministru padomis eh, secinājumus, mēs varam panākt patiešām daudz. Tēvs. Man. Vitorija Prodī uzdeva jautājumu. Man... Par cilvēktiesībām. Es esmu Eiropietis. Es uzskatu, ka cilvēktiesību harta ir obligāta visām valstīm. Eiropas Savienībā esam sasnieguši no dienu daudz, ļoti daudz. 1982. gadā Mani ieslodzīja. Toreiz mums bija tikai tāds skaists, eh, neaizsniedzams sapnis par Eiropas Savienību. Un eh, īstenībā es vēl pats nevaru noticēt tam, ka esmu ministru, veselības ministru padoms priekšsēdētājs. Tātad vienas cilvēka dzīves laikā mēs piedzīvojam tik milzīgas pārmaiņas, un tagad ir ieviests uh, pamatiesību un cilvēktiesību likums. Un, protams, šī cīņa par cilvēktiesībām ir jāturpina katru dienu darbā, veselības aprūpas jomā, runājot par dzimumu līdztiesību, vienādas algas. Tie ir jautājumi, uzdevumi, kas mūs nodarbina katru dienu un kas mums ir jārisina. Uh, Mums ir jāsaka skaidri un gaiši, ka Eiropas Savienība ir cilvēktiesību kopiena, kurā šīs eh, cilvēktiesības ir jāievēro par visiem simts procentiem. Tā bija jautājums par elektroniskajām cigaretēm. Manuprāt, elektroniskās cigaretes ir mēģinājums vienkārši cilvēkus mudināt smēķēt, nu varbūt citā veidā, bet eh, parūpēties par to, lai tabaks patēriņš vienkārši neizsīktu. Un vajadzētu ieviest attiecīgu regulējumu attiecībā uz e-cigaretēm. Es kā ārsts domāju, ka tā būs tikai eh, viena cita veida atkarība, tie paši vēži citā kulītē. Mums mediķiem ir jāparūpējas, lai cīnītos arī pret šo jauno slimību. Jūs pieminējat internetu. Internetā var nopirkt e-cigaretes. Pirms kāda brīža man zvanīja mans tēvs un lūdza palīdzību es atvainos, kāds eh, tēvs lūdza palīdzību, jo viņa dēls eh, internetā iegādājas e-cigaretes. Viņš gribēja zināt, kas tas īsti ir. Nu, no, jā, tas ir jaunas dabas izaicinājums. Mēs nevaram to ignorēt. Un izlikties, eh, ka šī problēma vispār nepastāv. Es morkunēties klausimā, Dievu. Radvile Morkunaite runāja par izglītojošiem pasākumiem, par to, kā informēt sabiedrību. Protams, dalību valstīs ir atšķirīgas izglītības programmas un arī ne visur uh, var lepoties ar vienādiem panākumiem. Ir dalību valsts, kas ir ļoti atpalikušas šajā jomā, un mēs piedāvājām kaut ko darīt Eiropas līmenī. Mēs uzskatām, ka viedokļa apmaiņa varētu būt ļoti svarīga, dalībvalsts varētu dalīties ar pieredzēto cita ar citu. Mēdījos mēs varētu informēt sabiedrību, mēs varētu kaut kādā veidā ietekmēt lietu gaitu un arī parūpēties par to, lai jaunieši nesāktu smēķēt varētu, piemēram, rādio organizēt diskusijas, eh, citos medijos eh, par to informēt, un tā mēs varētu eh, arī, piemēram, tādus izglītojošus raidījumus. Uzsākt. Tika runāts arī par neiroģeneratīvajām saslimšanām, tādām kā Alzheimers. Psihiskā garīgā slimība ir tāda garīgās slimības ir saistītas uh, ar šo jomu un ir slimības, kas uh, ietekmē cilvēku smadzenes. Uh, cilvēki, piemēram, ciest no insulta, un visas šīs slimības ir saistītas ar psihiskajām slimībām. Viļņā būs arī psihiskajām slimībām veltīta konference, kurā mēs par visiem šiem aspektiem apspriedīsimies. Protams, neaizmirstot arī veselības aprūpas sistēmu ilgtspēju. Mums ir protams, jārisina arī eh, šie sociālie aspekti. jāparūpējas, lai šie cilvēki netiktu atstumti, lai viņi varētu saglabāt savu darba vietu. Jārada uh, labvēlīgi dzīves apstākļi, lai varētu samazināt pašnāvību skaitu. Šie cilvēki ir ļoti, ļoti jūtīgi, emocionāli labili. Bieži vien viņi um, izvēlas uh, izdarīt pašnāvību, jo viņam nav ienākumu, viņi saņem ļoti mazu pensiju. Uh, Šīs problēmas ir jāplūko tādā kopsakarībā. Veselības ministri ir eh, tās personas, ir, eh, kam skar un gaiši ir jāpasaka, ka tās ir starpdisciplināras problēmas. Viņiem ir jāmeklē atbildes uz jautājumiem. Viņiem ir jādomā, kā labāk sabiedrībā integrēt cilvēkus, kam ir vai garīga vai fiziska invaliditāte. Tas viss ir jāplūko daudz, daudz plašākā kontekstā. Protams, parūpēties par attiecīgu finansējumu. Horvātijas kolēģi Gorzan kundze arī uzdeva jautājumus. Es gribēju jūs sveikt komitejā. Sveicu visus horvātus ar iestāju Eiropas Savienībā. Un jūsu um, veselības um, ministrs vaicāja, kāds varētu būt mūsu artaus prezidentūras laikā. Jaunais komisārs ir ļoti aktīvs. Un es teicu, ka mēs sadarbosimies ļoti e, cieši. Jūs runājāt par ārstiem, par uh, medicīnas personālu. Šīs problēmas patiešām ir klātesošas. Šajā draudzīgajā gaisotnē es vēlējos atļauties arī nedaudz pajokot. Nevajadzētu mums cilvēkus tagad ar mediķiem biedēt, tāpat kā mēs reiz viņus biedējām ar poļu santehniķi. Pēc iestājas Eiropas Savienībā, bija šis plakāts ar poļu santehniķi, kas it kā apdraudējas darba vietas visā Eiropā, radīs sociālo dempingu un tā tālāk. Protams, tas arī ietekmē cilvēku domāšanas veidu. Jā, problēmas, ko jūs minējāt, nekur nav pazudušas, bet ir attiecīgi instrumenti, ar kuru palīdzību pret tām vērsties. Mēs taču esam gūši pietiekam daudz pieredzes, un Eiropas Savienībā mēs varam darīt ļoti daudz, risinot tās problēmas, ko piedzīvojam dalību valstīs. Jā, eh, daudzi veselības eh, aprūpas darbinieki dodas prom, bet es domāju, ka pret šo problēmu var cīnīties, un mums nevajadzētu mēģināt vienam otru biedēt. Esmu optimists, un no savas puses varu teikt, ka mēs vienmēr esam gatavi eh, sniegt cits citam palīdzīgu roku. Es ceru, ka esmu atbildējis uh, uz lielāko jautājumu daļu. Lūdzu, aizbildiniet mani, ja nebija pietiekami konkrēts savos izteikumos. Dažkārt man nav atbilžu uz jautājumiem. Man ir nepieciešams jūsu atbalsts un palīdzība. Paldies, ministra kungs! Paldies! Es domāju, ka jūs atbildējāt uz visiem jautājumiem un mēs reti piedzīvojam to, ka kāds atvainojas par to, ka nav atbildējis uz visiem jautājumiem. Domāju, jūs bijāt pietiekami uh, plašs savā izklāstā, jūs uh, atbildējat uz visiem jautājumiem un gribēju jums sirsnīgi pateikties. Skatos, ka neviens kolēģis vairs nevēlas uzdot jautājumus. Labi, mums bija pagaidām tikai viena jautājuma un atbilžu kārta. Novēlu jums un visai Lietuvai daudz panākums, veicot uh, uzdevumus. Novēlu jums izturību, spēku Gribu tikai teikt, ka mūsu komiteja ir tāda kritiska, mēs skatīsimies jums uz pirkstiem, bet mēs esam arī lielākā uh, Eiropas parlamenta komiteja, runājot par likumdošanas darbu, un, protams, mēs vienmēr ņemsim vērā to, kas ir uh, mūsu galvenais bauslis, proti 500 miljonu iedzīvotāju labklājība un veselība, jo veselība jau katram ir tikai viena. Tādēļ mums vajadzētu strādāt pie tā, lai dalībvalstīs būtu augstāki veselības aizsardzības standarti arī tad, ja budžets ir knaps un ja uh, nepietiek līdzekļi. Paldies! So, wir machen jetzt weiter. Turpinām darbu. Hat jeder seine Abstimmkarte eingesteckt für die Ferien? Vai visi ir paņēmuši līdzi balsošanas kartītes? Tas bija tikai joks. Tagad uh, vēlējos novēlēt jums visiem jauks vasaras brīvdienas. Vēlējos pateikt, pateikties uh, jums par eh, līdzdalību komitejas sēdē. Uzlādējiet kārtīgi savas baterijas un tiksimies atkal uh, augusta beigās. Paldies! Novēl visiem jauku vasaru!